A... Kad uh, balsosim, personālais balsojums, tad lūdzu ievietojiet kartes tempertēja paredzētajās vietās. Just do it. The voting begins. Sāksim balsošanu. Sāksim balsošanu. Pirmkārt balsosim par darba kārtā, pēc par darba kārtību, par vienkāršoto procedūru, par ziņojumu samierināšanās komitejā par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu. Tādēļ balsosim, tas ir personālais balsojums, sākam balsot. Ψηφίσατε όλοι. Vai visi nobalsojuši?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 Nākošais saskaņā ar darba kārtību ir balsojums par stās ziņojumu. Vienkāršotā procedūra, 138. pants, stat, mēs runājam par pesticīdiem, statistika par pesticīdiem šeit. Stāskungs, jūs gribējāt ko teikt, lūdzu, jūsu rīcībā ir divas minūtes. Kolēģis, e... Dārgie kolēģi, Eh, īsts skaidrojums. Šis ir trešais ziņojums virknē no trim ziņojumiem par pesticīdiem. Iepriekšējā sasaukumā mēs pieņemam regulu par eh, pesticīdu laišanu tirgu, un eh, mēs pieņēmām arī direktīvu par pesticīdu ilgspējīgu lietošanu, un šī te regula par pesticīdu statistiku ir trešais ziņojums šajā kārtā. Šodien mēs skatām samierināšanās komitejas rezultātus. Uh, iepriekšējā sasaukumā tur šis tas nogāja greizi, otrajā lasīmā bija vienkārši pārāk maz deputātu, lai pieņemtu šo dokumentu. Es pieteicos runāt, tāpēc, ka Zviedrijas prezidentūra un jo īpaši Čehijas prezidentūra ir pelnījuši pateicības vārdus. Viņi Otro lasījumu varēja uzskatīt par uh, noslēgtu, bet uh, viņi pieņēma samierināšanās procedūras uzsākšanu ar parlamentu un par to grib pateikties. Uh, paldies, ka mēs varējām šo ziņojumu vēl tā teikt izglābt. Un otrajā lasījumā skatīto tekstu mēs tagad varam balsot plenārsēdē. Paldies par visiem, visiem kas iesaistījās. Jā, Paldies referentam. Tagad uh, pievērsīsimies balsojumam, personāla balsojums. Sākam balsot. Pēras šofories. Jā, beidzam balsot. Pieņemts 581 balss par. Sirsnīgs veids stāsts kungu. Nākošais saskaņā ar darba kārtību ir uh, balsojums par Gīringa de Ūdenberg kundzes ziņojumu kopienas finansiālā atbalsta piešķiršana uh, Eiropas kvalificēto tīklu jomā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 584 balsis par sirsnīgu sveicu Geringarde Ūdenburga kundzi. Beres kundze, lūdzu, jums vārds. Ā, nestrādā jūsu balsojuma mašīna? Okay. It's, it's, it's Beres, jo... Tas būs uh, regla, uh, šajā te protokolā Beres kundze. Jā, man liekas, ka problēma ir tāda pati, man balsojuma mašīna nestrādā. Jā, mēs nosūtīsim kādu, kas uh, salabos jūsu mašīnu. Vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu. Arī jūsu uh, balsojuma mašīna nefunkcionē, pārbaudīs to. Tā tad uh, balsojums saskaņā ar vienkāršoto procedūru, Kirkopa ziņojums Eiropa informācijas konfidencialitātes noteikumi. Dargie kolēģi un uh, kolēģis, uh, pamatiesību komiteja piedāvā noraidīt uh, šo projektu. Ja jūs piekrītat komitejai, tad jums jābalso pret ziņojumu. Vai uh, visiem tas ir skaidrs? Tātad, ja jūs piekrītat uh, Lībe komitejai, tad jums jābalso ir pret. Nav īsti skaidrs, bet nu situācija ir tāda. Tātad personāla balsojums, sākam balsot. Pēras psihoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. padomas pārstāvju nav zālē, bet tas automātiski nozīmē, ka tiks atgriezt dokuments atbildīgai komitejai. Nākošais ir Intveldes ziņojums - īstenošanas noteikumu par Eiropola attiecībām ar partneriem, to starp saistībā ar personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu. Šeit tā pati procedūra, ja jūs piekrītat noraidīšanai, tad jums jābalso un sakot nē. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Un līdz ar to tiek atgriezts atbildīgajā komitejā. Tagad nākošais ir Albrehta ziņojums, to trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz līgums. Tieši tā pati procedūra, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts tiek atgriezts atbildīgai komitejai. Tagad nākošais ir Dijas Demēra ziņojums - īstenošanas noteikumi par Eiropolu analīzes darba datnēm. Tieši tā pati procedūra - personāla balsojums - sākam balsot. Bories. Beidzam balsot. Noraidīts tiek atgriezts atbildīgai komitejai. Nākošais ir Kirkopa ziņojums Kriminālistikas laboratorija darbības akreditācija. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, īsi pārtraucu. Η ίδια διαδικασία, αλλά όχι ακόμα και τον κύριο. Tā pati procedūra, bet nevis par Kirkopa, bet par Alfāno ziņojums, Eiropas noziedzības novērošanas tīklu izveidi par profilaktiskiem darbībām. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tiks atgriezt atbildīgai komitejai. Tagad mēs pievēršamies Kirkopa ziņojumam. Kriminālistikas laboratorija darbības akreditācija, tā pati procedūra, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts, tiks atgriezts atbildīgai komitejai. Nākošais ir balsojums par Moreiras ziņojumu makrofinansiālā palīdzība Grūzijai. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 550 par sirsnīgu sveicu Moreiras kungu. Nākošais Moreira neatvainojiet. Kolisens kundze lūdzu vārdu. Sorry, can I have a... Es atvainojos, man arī lūdzu tehniķus nepieciešams, man arī balsošanas mašīna nedarbojās. Tūlīt to nodrošināsim. Paldies. Arī man ir tieši tāpat problēma. Paldies. Jā, lūdzu, paceliet uh, visi rokas, kuru uh, balsošanas mašīnas nedarbojas. Lūdzu, paceliet rokas, ja kādam nestrādā balsošanas uh, aparāts. Tikai divi tad. Tagad pievērsīsimies Moreiras ziņojumam par makrofinansiālo palīdzību Armenijai. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 580 balsis par. Nākošais ir Ransdorf ziņojums makrofinansiālā palīdzība Serbijai. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 583 balsis par sirsnīgu sveicu Ransdorfa kungu. Nākošais Vinklera ziņojums makrofinansiālā palīdzība Bosnijai un Hercegovinai. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 583 balsis par. Sirsnīgi sveicu Vinklera kungu. Nākošais ir Bulman ziņojums kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 576 balsis par. Sirsnīgi sveicu Bulman kungu. Nākošais Rosbach ziņojums. Eh, um, OSPAR konvencijas uh, otrā trešais pielikums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 624 balsis. Sirsnīgi sveicu. Rosbachas kundzi. Tagad nākošais ir uh, Göringa de Ödenbergundzes ziņojums nolīgums starp Eiropas kopienu un uh, Dānijas karalisti par tiesas un ārpustiesas civilietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 651 balss par. Nākošais ir Gieringer de Ödenburg vienošanās Eiropas kopienas un Dānijas nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu, izpildu civillietās un komerclietās personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 648 balsis pār sirsnīgi sveicu Göringer de Ödenburg kundzu. Nākošais ziņojums Fraga Esteves, Grenlandes melnā paltolas resursu atjaunošanas plāns Ziemeļrietum Atlantijas zvejsaimniecības organizācijas. Jā, darbs, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 638 balsis par. Sirsnīgs veids Frāgas kundzi. Nākošais ziņojums Kohs. Kohs ziņojums Eiropas kopienas nolīgums par Eiropas kopienas pievienošanos 80. gada konvencijā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 640 balsis. Sirsnīgs veids Koh kungu. Nākošais ziņojums Voles Protokols par uzturēšanas pienākumiem piemērojumiem tiesību aktiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 617 balsis. Sirsnīgi sveicu Voles kundzi. Nākošais Rapkins kundze, lūdzu. Το μηχάνημά σας. Θα στείλουμε κάποιον ευχαριστώ. Tā atkal uh, balsojuma aparāts nestrādā, tad nosūtīsim tehniķi pie jums. Tagad turpināsim. Darba kārtība paredz balsojumu par Zviefkas ziņojumu. Pieprasījums aizstāvēt uh, Tobies Flüger imunitāti un privilēģijas. Uh, viņš vairs nav deputāts, Nezinu, vai atbildīgā komiteja vēlas atsaukt šo ziņojumu. Nē, tā tas nav. Tā tad balsosim, balsojam par šo ziņojumu. Mēs balsojam. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Nākošais balsojums par Zajera ziņojumu pielāgošanu regulatīvajai kontrols procedūrai. Piektā daļa. Vēlos norādīt uz to, grozījums 1 līdz 10 ir atsaukti, kas nozīmē, ka mēs varētu balsot uh, blokā par nemainīto, tātad uh, kas par, bez grozījumiem, kas par, pret, atturas noraidīts. Tagad jautāšu komitejai, vai jūs vēlaties atsaukt šo ziņojumu? Zajerkungs, vai jūs vēlaties ko teikt, lūdzu? Dimas kungs vēlas ko teikt. I, I think that we shall not uh, withdraw the proposal. Es uzskatu, ka nebūtu jāatsauc ieteikumi. Paldies. Jā, labi, tad balsojam, balsojam tālāk. Tātad uh, grozījums numur 11 par otro rinkopu, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 12 par pret atturas pieņemts. Turpinam noslēdzošais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 622 balsis par Tagad pēdējais balsojums um, darba kārtībā, saskaņā ar darba kārtību balsojums par Alvāro ziņojumu informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām. Lohana kungs ir uh, lūdzis uh, uz, uh, vārdu pirms balsojuma, lūdzu. Prezidenta. Iespriekšredāja kungs, es vēlētos jūs lūgt no EPP grupas vārdā uh, balso, balso par 27 grozījumu eh, pa daļām. Tas ir attiecībā uz e Eiropola pieeju datubāzēm un eh, lūkšu balsot pret šo grozījumu. Paldies. Lānkungs, jums. Uh, man diemžēl jāsaka, ka jūs neesat ievērojis termiņu šāda priekšlikuma izteikumam. Uh, jūs neesat ievērojis šo termiņu šādu priekšlikumu izteikšanai, bet ja plenārsēde atbildīs šim priekšlikumam, tad noslēgumā mēs varētu par to. Tātad, kas par to, lai 27. tiktu balsots, kā, pie, kā piedāvāts? Kas par? Kas pret? Noraidīts. Kas nozīmē? Ka Ā, jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, labi, tā tad pārbaudīsim. Un balsojam elektroniski, pārbaudam elektroniski šo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 335 balsīm. Tātad. Tātad balsojam un turpinam ar uh, procedūru. Grozījums. Uh, iesniegus atbildīgā komiteja, kas pār blokā balsojam par pirmo daļu, kas pret atturas pieņemts. Tagad personāla balsojums par grozījumu numuru 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numuru 85 par. pret atturas noraidīts. Grozējums numur 86, kas par pret atturas noraidīts. Grozējums numur 87 ir atsaukts. Mēs balsosim tikai par grozījumu numuru 20. Tātad 20, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais grozījums numur 88 par pret pret atturas noraidīts. Grozījums numur 29 līdz 33 par pret atturas pieņemts. Grozījumi numur 3, 89, eh, grozījums 89 par pret atturas noraidīts. Grozījumi 39 līdz 42 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 66 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 90 atkrīt. Tagad mēs balsojam par šādā veidā mainīt, uh, mainīto tekstu, kas par kas pret, atturas, pieņemts. Tagad elektronisks balsojums, noslēdzošais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 480 balsis par sirsnīgu sveicu Alvaro kungu.